Okay, friends, we'll slowly start the meeting so that those... Sāksim pamazām sanāksmi, lai tie, kuriem aizmirstušās balsošanas kartītes, varētu tās arī sameklēt pirms balsošanas oficiālā sākuma. Mm, domāju, ka varam sākt ar pirmo darba kārtības punktu, proti darba kārtības pieņemšanu, ja nav iebildumu, tā ir apstiprināta. Tūk tulkojums nodrošināts visās valodās, izņemot horvātu. Ieinteresēto pušu dialogs. It īpaši par šo dialogu koordinātori uh, pieprasīja priekšlikumu par uh, caurskatāmiem un taisnīgiem darba nosacījumiem Eiropas Savienībā, lai to iekļautu 2018. gada programmā. Un eh, jau ir sekretariātam uzdot sazināties ar DG.com, Kalvēžām Bona vadībā, kurš ir mūsu referents, lai noteiktu iespējamos datumus un eh, vietas, kur šāds dialogs varētu norisināties. Trešais punkts. Ir eh, nopietnas izmaiņas notikušas mūsu komitejas eh, sēžu grafikā. Un mums eh, sēde nenotiks 16. un 17. maijā, bet šī sēde ir pārcelt uz pirmdienu 14 māju un otrdien 15. māju. Un pirmdien, protams, sanāksme notiks no 3, 15. līdz 18.30 un otrdien visu dienu šī sēde turpināsies. Trešais punkts darba kārtība starp iestāžu sārunu norise. kopīgā Eiropas statistikas ietvara izveide par personām mājasaimniecībām balsoties uz uh, datu apkopošana izlases veidā, tas sākās jau šodien pulksten 13. un tagad pāriesim pie balsošanas un pirmais punkts ir dalība valstu nodarbinātības politikas pamat nostādnes. Visiem ir balsošanas kartītes, sākam ar 13. grozījumu par pret atturas. Es teiktu, ka pieņemts, bet pārbaudīsim 13. grozījuma rezultātu. Tātad beidzām balsojumu, un tas ir noraidīts ar piecu balsu pārsvaru. Tagad septītais kompromiss par pret atturas pieņemts. Astotais kompromiss par pretatturus pieņemts. 102. grozījums, tas eh, ar, kopā ar mutisku S&D grozījumu, kas ir par pret atturas pieņemts. Devītais kompromiss par pret atturas pieņemts. 17. grozījums par pret atturas noraidīts. 106. grozījums par pretaturs pieņemts. 107. par pretaturs noraidīts. 18. un 108. kas ir identiski par pretaturs pieņemti. 10. kompromiss par pretaturs pieņemts. 11. kompromiss par pret atturas pieņemts. 21. grozījums par pret atturas pieņemts. 12. kompromiss par pret atturas pieņemts. 13. kompromiss par pret atturas pieņemts. 14. kompromiss par pret atturas pieņemts. 134. grozījums par pret atturas noraidīts. 135. grozījums par pret atturas. Man izskatās, ka noraidīts. 25. par pret atturas pieņemts vai noraidīts. Nu, pārbaudīsim 25. grozījuma balsēm rezultātus. Sākam balsot, beidzam balsot. Tas ir tiešām noraidīts ar četru balstu pārsvaru. 15. kompromiss par pret atturas pieņemts. 16. kompromiss par pret atturas pieņemts. 17. kompromiss par pret atturas pieņemts. 18. kompromiss par pret atturas pieņemts. 30. grozījums par pret atturas. Izskatās, ka noraidīts. Pārbaudīsim, labi, pārbaudām, balsojam elektroniski par 30. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts ar 6 balsu pārsvaru. 150. grozījums par pret atturas. Izskatās, ka pieņemts. 19. kompromiss par pret atturas pieņemts. 20. kompromiss par pret atturas pieņemts. 21. kompromiss par pret atturas pieņemts. 162. grozījums par pret atturas pieņemts. 22. kompromiss par pret atturas pieņemts. 169. par pret atturas pieņemts. 35. un 170. grozījums kopā par pret atturas pieņemti. 23. kompromiss par pret atturas pieņemts. 179. grozījums par pret atturas norēdīts. 40. grozījums par pret atturas norēdīts. Otrais pārbaudīsim, pārbaudām balsēm elektroniski par 40. grozījumu. Beidzam balsot. Un tas ir noraidīts ar septiņu balstu pārsvaru. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. Lūdzu, nedariet tā, nerunājiet, kad mēs balsojam. 45. grozījums par pret atturas. Mm, nu, Man šķiet, ka jāpārbauda rezultāti, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts ar sešu balsu pārsvaru. Trešais kompromiss par pret atturus pieņemts. Ceturtais kompromiss par pret atturus pieņemts. 57. par pret atturus pieņemts. Atturas pārbaudīsim rezultātu. Balsojam elektroniski par 57. Beidzam balsot. Noraidīts ar 7 balsu pārsvaru. 4. un 58. grozījums kopā par pret atturas noraidīti. Kozas kungs 58. grozījums tiek atsaugs, tāpēc lūdzu to neņemt vērā. Okay. We... Labi. Then we vote on actually. Tad man šīs informācijas nebija, nu, bet tad balsosim tikai par ceturto grozījumu. Par, pret, atturas, noraidīts. 63. grozījums par pret atturas noraidīts, 59. par pret atturas pieņemts, 61. par pret atturas pārbaudīsim rezultātu, balsojam par 61. Beidzam balsot. Noraidīts ar 14 balsu pārsvaru. Piektais grozījums par pret atturs pieņemts. 60. par tas atkrīt, jā. Līdz ar to pārējām pie 62. grozījuma par pret atturas noraidīts. 64. par pret atturas noraidīts. 66. grozījums par pret atturas. Es atvainojos. 65. grozījums par pret atturas. Pārbaudīsim rezultātu 65. grozījumam. Beidzam balsot. Pieņemts ar 5 balsu pārsvaru.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 atturas noraidīts. Septītais un 75. grozījums par pret atturas pieņemts. 76. par pret atturas pieņemts. 77. par pret atturas pieņemts. Sestais kompromiss par pret atturas pieņemts. 84. par pret atturas pieņemts. 9. grozījums par pret atturas noraidīts. 10. par pret atturas noraidīts. 86. par pret atturas noraidīts. 11. grozījums divās daļās. Pirmā daļa par pret pret atturas. Izskatās, ka noraidīts, bet pārbaudīsim šo rezultātu elektroniskā balsojumā, beidzam balsot. Noraidīta pirmā daļa ar desmit balsu pārsvaru. Otrā daļa. Tas tā atkrīt līdz ar to pārējām pie 85. grozījuma par pret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 12. un 92. grozījums kopā, tie ir identiski. Un ir arī mutisks uh, referenta grozījums Eiropas parlamenta un it īpaši tā employment komitejas, tātad par pret atturs pieņēmums, 21. grozījums atkrīt. Tagad balsojam par uh, priekšlikumu padomes lēmumam ar grozījumiem. Un balsojums notiks elektroniski. Beidzam balsot. Divi balsotāji mums ir par daudz no ETP grupas. pieņemts 36 balsis par, 11 pret un 1 atturējies. Tagad normatīvās rezolūcijas projekts 39. grozījums par pret atturas noraidīts. Pirmais kompromiss par pret atturas pieņemts. Tagad par eh, personāla balsojums par eh, normatīvās rezolūcijas eh, priekšlikumu. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts ar 34 balsīm par 10 pret un viens ir atturējies. Paldies par šo balsojumu. Pateicamies referentam. Tagad pārējām pie Rolāna kunga ziņojuma par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību. Kompromiss kā par pret atturas pieņemts. MA kompromiss par pret atturas atturas pieņemts. N kompromiss. N par pret atturas pieņemts. M kompromiss par pret atturas pieņemts. 88. grozījums par pret atturas pieņemts. 89. grozījums par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim 89. grozījuma balsiem rezultātu. Sākam balsot, beidzam balsot. Tas ir noraidīts ar desmit balsu pārsvaru. Tagad e-kompromiss par pret atturas pieņemts. Tagad Tagad C kompromiss Vai jums izdevās atrast? Tātad par pret atturas pieņemts. Un tagad simtais grozījums par pret atturas noraidīts pielikuma A, O kompromiss par pret atturas pieņemts. 23. grozījums 7. lapusē par pret atturs pieņemts. A kompromiss par pret atturs pieņemts. B kompromiss nākamā lapusē par pret atturas pieņemts. Trešais grozījums par pret atturas pieņemts. Divdesmit devītais grozījums par pret atturas noraidīts. Trīsdesmit trešais grozījums par pret atturas noraidīts. D kompromiss par pret atturus pieņemts. Un tagad piektais grozījums atkrīt. Līdz ar to tagad 40. grozījums 10. lapusē par pret atturas pieņemts. F kompromiss par pret atturas pieņemts. 47. grozījums par pret atturas pieņemts. G kompromiss par pret atturas pieņemts. H kompromiss par pret atturas pieņemts. I kompromiss par pret atturas pieņemts. 54. Nē, tas atkrīt. Atvainojiet, tātad J kompromiss tagad par, pret, atturas pieņemts. 62. grozījums par, pret, atturas noraidīts. Pārbaudīs 162. grozījuma balsēm rezultātu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Eiropas tautas partijai viens balsotājs par daudz. Um, grozījums ir noraidīts ar 30. Desmitais grozījums par pret atturas pieņemts. 63. grozījums par ne, tas atkrīt. 11. grozījums par pret atturas pieņemts. 65. grozījums atkrīt, 12. grozījums nav jābalso, 13. arī nav jābalso. Un tagad 14. grozījums par pret atturus pieņemts. Septiņdesmitais atkrīt. Septiņdesmit trešais grozījums par pret atturus noraidīts. Piecpadsmitais grozījums par pret atturas pieņemts. 74. atkrīt, 16. grozījums par pret atturas pieņemts. 75. grozījums par pret atturas norēdīts. L kompromiss par pret atturas pieņemts. 80. grozījums par pret atturas noraidīts. 81. grozījums par pret atturas noraidīts. 82. grozījums par pret atturas noraidīts. Tagad balsojam par ziņojumu projektu ar grozījumiem par pret, vai mums jābalso elektroniski, jā, jo mums ir nepieciešami skaitļi, tātad personāls balstojums. Vai visi ir nobalstojuši? Paldies! 41 pār, neviens nav pret un 7 atturas. Thank you. This means that we... Uh, Tas nozīmē, ka mums ir jābalso par lēmumu uzsākt starp iestāžu sarunas, ko ierosina referents, kas ir par, pret, atturas. Mums arī šis balsojums jāveic elektroniski. Sākam balsot, beidzam balsot un pieņemts ar 46 balsīm par. Tas nozīmē, ka mēs uzsāksim starp iestāžu sarunas, un tas nozīmē arī, ka uh, mūsu uh, referents Klods Rolāns ir paveicis lielisku darbu. Uh, Un mm, viņš strādā pie ļotiem, konk ļoti konkrētiem jautājumiem mūsu darba kārtībā, domājot par Eiropas vēlēšanām, un tas ir interesanti visiem, ne tikai mums. Un ir svarīgi mm, to darīt, ja mēs vēlamies, lai vēlētāji aktīvi piedalās vēlēšanās. Tagad nākamais punkts. <laughs> Piektais eh, punkts, nē, labo savu priekšsētājs, sestais punkts tomēr mūsu darba kārtībā īstenošanas ziņojums par ES jaunatnes stratēģiju, Pimenta Lopes kunga ziņojums. Sākam ar devīto kompromisu, kurš par pret atturas pieņemts. Piektais kompromiss par pret atturas pieņemts. Četrdesmit ceturtais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 pret, atturas, pieņemts. 52. par, pret, atturas, pieņemts. 54. par, pret, atturas, pieņemts. 55. par, pret, atturas, pieņemts. 56. par, pret, atturas, pieņemts. 57. par, pret, atturas pieņemts. 58. par, pret, atturas pieņemts. 59. par, pret, atturas pieņemts. 63. par, pret, atturas pieņemts. 60. Kā lūdzu, jūs vēlaties pārbaudīt 63. labi, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 30 balsoja par. Tālāk 60. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 10. kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts. 7. kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts. 11. kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts. 12. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 13. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 77. par, pret, atturas, pieņemts. 81. par, pret, atturas, pieņemts. 82. par, pret, atturas. Pārbaudīsim 82. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 28 balsoja par. 83. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 88. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 91. par pret atturas pieņemts. Kompromis 14 par pret atturas pieņemts. 101. par pret atturas pārbaudam 101. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 29 balsoja par. 102. grozījums par pret atturas noraidīts. 104. par pret atturas pieņemts. Pārbaudam 104. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot par 104. Pieņemts. 31 balsoja par. 105. par. Pret. Atturas pieņemts. 106. par. Pret. Atturas pieņemts. Pārbaudam 106. Sākam balsot. Beidzot balsot. Noraidīts. 5 balss pārsvaru. Simtu devītais par pret atturas pieņemts. 110 par pret atturas pieņemts. 111 par pret atturas pieņemts. 115 par pret atturas pieņemts. 118 par pret atturas pieņemts. 119 divās daļās, to prasīja Zalda grupa, pirmā daļa par pret atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, pārbaudam otro daļu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 31 balsoja pret. 121 par, pret, atturas, pieņemts. 122 par, pret, atturas pieņemts. 123 par pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss par pret atturas pārbaudām otro kompromisu, lai būtu pārliecināti. Sākam balsot un beidzam balsot. Jā, noraidīts. Pirmais kompromiss par pret atturas pieņemts. Devītais grozījums. So we proceed to amendment. Tātad ejam pie devītā grozījuma nākamajā lapusē. Balsojums par daļām prasījusi EPP grupa. Balsojumi par pirmo daļu par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudam otro daļu. Sākam balsot. Part, Un noraidīts ar vienas balss pārsvaru. Tātad apsvērumi, desmitais grozījums par, pret, atturas, pārbaudām desmito grozījumu. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts četru balsu pārsvaru. 11. par, pret, atturas, pieņemts. 12. par, pret, atturas, pieņemts Pārbaudām 12. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 5 balss pārsvaru. 14. par pret atturas noraidīts. 15. par pret atturas pieņemts.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 Pārbaudām 18. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 28 balsoja par. 19. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 4. kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts. 3. kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts. 29. par, pret, atturas pieņemts, 30. par, pret, atturas pieņemts, 32. par, pret, atturas pieņemts, 33. par, pret, atturas noraidīts, pārbaudām 33. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 4 balss pārsvara, 34. par, pret, atturas pieņemts, 35. par, pret, atturas pieņemts. Trīsdesmit sestais par pret atturas pieņemts. Balsojam par atzinumu projektu ar grozījumiem kopumā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 40 balsoja par, 5 pret un 2 atturojās. Paldies un paldies referentam. Nākamais balsojums izglītības modernizēšana Eiropas Savienībā. Sākam ar kompromisu A pal pret, atturas pieņemts, kompromis F par, pret, atturas pieņemts, kompromis S atkrīt. Kompromiss B, tad nākamajā lapspusē par. Tā nē, tomēr sākam kompromisu S par. Pret. Atturas. Pieņemts. Kompromiss S otrajā lapspusē. pusē Vai vēlreiz balsosim? Labi. Kompromisēs par pret atturas pieņemts. Kompromiss B par pret atturas pieņemts. Pārbaudām kompromisu B. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 28 balsoja par. Pret 20. Tālāk kompromiss C par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss H par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss T par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss L par, pret atturas pieņemts. Kompromiss G par pret atturas pieņemts. Kompromiss E par pret atturas pieņemts. Kompromiss D par pret atturas pieņemts 32. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 33. par, pret, atturas, pieņemts. Tālāk 44. Kurš par? Pret, atturas, noraidīts. Kompromiss K par, pret, jāpārbauda kompromisu kā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 25 par, 22 pret. 45. par, pret, atturas, noredīts, kompromiss N, par, pret, atturas, pieņemts Kompromiss I par pret atturas pieņemts. Kompromiss J par pret atturas pieņemts. 48. par pret izskatījās noraidīts. Pārbaudam 48. grozījumu. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts 27 pret 21. Nākamā lapas puse. 61. grozījums par, pret, atturas, pieņemts, pārbaudām 61. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 27 pret 20. 62 par pret atturas noraidīts. Tālāk. 75. grozījums otrā daļa par pret atturas pieņemts. 80. par pret atturas noraidīts. Kompromiss M par pret atturas pieņemts. Pārbaudām kompromisu M. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. 91. ar mutisku grozījumu. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Kompromiss Q par. Pret. Atturas pieņemts. 93. par. Pret. Atturas noraidīts. Kompromiss O par pret atturas pieņemts. 95. otrā daļa pār pret atturas izskaties noraidīts. Labi, labi pārbaudām 95. otro daļu otro daļu 95. grozījumam. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pieņemts. 28 balsojot par. Tad trešā daļa. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Simtais. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Kompromiss U. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Kompromiss P. Par pret atturas pieņemts. 106. par pret atturas noraidīts. Simtu divdesmitais par, pret, atturas, noraidīts. 123. par pret atturas pieņemts, 127. par pret atturas pieņemts, 128. mutiskais grozījums no referentes par pret atturas pieņemts, kompromiss R par pret atturas pieņemts. 133. par pret atturas pieņemts. 135. par pret atturas pieņemts. Un tad balsojam par atzinumu projektu ar grozījumiem kopumā, elektroniskais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 26 par, 22 pret. Paldies referentei. Tālāk. Nākamais ziņojums. Iestāžu nolīguma par labāku likumdošanas procesu interpretāciju un īstenošanu. Pirmais kompromiss par, pret, atturas. Pēkšņi apjuku. Domāju, ka mums ir jābalso elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 28 balsoja par. Otrais kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts. Trešais kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts. Desmitais par. Pret. Atturas. Pieņemts. Kompromiss 4 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Kompromiss 5 par pret atturas pieņemts. 24. par pret atturas pieņemts. Kompromiss 6 par pret atturas pieņemts. Labi, pārbaudam sesto kompromisu. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. 26 balsoja par. Trīsdesmit pirmais par, pret, atturas, pārbaudām 31. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Jā, noraidīts.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 pret, atturas, pieņemts. 47. par, pret, atturas, noraidīts. 48. par, pret, atturas, noraidīts. 49. par, pret, atturas, noraidīts. 10. kompromiss par, pret, Pārbaudam desmito kompromisu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 26 balsoja par. Tālāk. 57. par. Pret. Atturas pieņemts. 58. par. Pret. Atturas pieņemts. 59. par pret atturas pieņemts. 11. kompromiss par pret pārbaudām 11. kompromisu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 27 balsoja par. Tālāk. 67. par pret atturas pieņemts. 68. par pret atturas pieņemts. 69. par pret atturas pieņemts. Un tagad balsojam par šo atzinumu projektu elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Un pieņemts 26 balsoja par. Apsveicam referenti. Kas nozīmē to? Sorry. Yeah. That means that we move to another very interesting subject. Tagad cits ļoti saistošs jautājums mūsu darba kārtībā. Darba un privātās dzīves līdzsvars. Those of you who uh, won't stay to listen to the debate on Tie, kas vēlas palikt un klausīties debatēs par darbu un privātās dzīves līdzsvaru vecākiem un aprūpētājiem, paliek zālē, bet tie, kas vairs nevēlas piedalīties sēdē, lūdzu ejiet ārā no zāles bez pārāk liela trokšņa. Es ceru patiešām zālē radīt tādu labu gaisotni, lai mūsu referents varētu uzstāties mierīgi. Okay.

Yes, we'll go directly to the next. Ķersimies nekavējoties pie nākamā darba kārtības punkta - darba un privātās dzīves līdzsvars vecākiem un aprūpētājiem. Dodu vārdu Kāzas kungam, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es šodien runāšu dzimtajā valodā, man ir tāda iespēja, tad to arī izmantošu. Pēdējā mēneša laikā ir norisinājies nopietnas darbs pie šīs direktīvas. Ir jāparūpējas, lai politiskie lēmumi tiktu pietuvināti no Eiropas līmeņa reģionālajiem līmenim, lai pilsoņi tos varētu labāk izprast. Un es domāju, mēs esam arī izvēlējušies īsto brīdi šīs likumdošanas prezentēšanai tā tiešā veidā ietekmēs Eiropas ģimenes. Ir jāuzlabo līdzsvars starp privāto un darba dzīvi. Lai varētu garantēt to, ka, piemēram, vecāki var doties bērnu kopšanas atvaļinājumā abi divi, lai tiktu uzlaboti darba un dzīves apstākļi. Mm Protams, lai cilvēki varētu veikt savus darba pienākums bez ierobežojumiem. Komisija nosaka, ka jaunajiem tēviem pienā, vajadzētu pienākties vismaz desmit dienas minimāli bērnu kopšanas atvaļinājumu, bet es piedāvāju to attiecināt arī uz bērnu adopciju ņemot vērā to, kas tad tiek definēts kā tēvs dalību valstu likumdošanā. Piedāvāju arī attiecīgu uh, pabalstu šī atvaļinājuma laikā, līdzīgi kā tad, kad tiek ņemta slimības lapa. Piekrītu priekšlikumam motivēt tēvus arī uzņemties savu atbildības daļu bērnu audzināšanas laikā. Ir noteikti jāuzsver arī eh, tas, eh, cik eh, daudz, piemēram, uh, tiek maksāts slimības gadījumā, eh, un mēs varētu arī šādiem bērnu kopšanas atvaļinājumiem piešķirt pabalstu vismaz 75% apmērā no neto atalgojuma. Es uzmanīgi ieklausījos eh, ieinteresētajās pusēs, esmu ticies ar abām pusēm kopš tiku iecelts par referentu, bija kāda nometnē, kas apgalvoja, ka man piedāvājumi ir pārāk ambiciozi, citi atkal teica, ka tie ir nepietiekami ambiciozi. Panākt līdzsvaru, protams, nebija vienkārši. Es ceru, ka ka tomēr varēšu panākt arī labu kompromisu parlamentā. Bija interesētās puses, kas pauda arī savas bāžas, tādēļ arī vecuma cenzu um, samazinā no 12 uz 10 gadiem. Komisija piedāvā kompensāciju tiesības, runājot par piecām atvaļinājumu dienām gadā, uh, Eh, kas tiktu apmaksātas balstoties arī uz slimības atvaļinājumu. Es piedāvāju grozīt priekšlikumus, lai aprūpētājiem pienāktos tāds pats pabalsts kā vecākiem, proti 75% no neto algas, ja mēs runājam par atvaļinājumu tiesībām. direktīvas priekšlikumu, līdz ar to mēs varēsim padarīt tādu stingrāku, spēcīgāku, lai dalību valstis varētu mudināt vecākus eh, izmantot arī eh, dažādas eh, izmantot bērnu dārzus un pagarinātās dienas grupas. Es savā ziņojumā runāju par pasākumiem, kas ir arī domāti, lai varētu uzlabot darba gaisotnī MVU, kā arī mikro uzņēmumos. MVU ir Eiropas tautsaimniecības mugurkauls, un tiem ir nepieciešams mūsu atbalsts vairāk nekā lieliem uzņēmumiem, kur rīcībā ir vairāk resursu. Tādēļ vēlējos parūpēties lai šī likumdošana neradītu pārlieku nastu uz MVU pleciem, vai nu mēs runājam par finansiālo vai uh, administratīvo nastu. Es, kā referents, vēlējos panākt tādu labu līdzsvaru un uh, vēlējos arī garantēt, lai likumdošana varētu vienkārši īstenot dalību valstīs, neradot pārlieku nastu. Ceru, ka pateicoties direktīvai, ieguvēji būs visi. Pirms beigt savu uzstāšanos, priekšsēdētājs kundze vēlējos pateikties ēnu referentiem, viņu palīgiem, asistentiem, kas izrādīja ļoti lielu pacietības devu sadarbojoties ar mani. Gribēju pateikties arī saviem līdzstrādniekiem. Mēs neatrodamies vienkāršās pozīcijās, bet katrā ziņā šie pasākumi atstās tādu kā nospiedumu zīmogu eh, šai, šim sasaukuma laikam, Kādu vēstījumu mēs raidīsim? Vēstījums būs tāds, ka parlaments ir spēcīgs. Tas arī uh, spēcinās mūsu pozīcijas triloga ietvaros, un tas noteikti varētu patiešām tā labvēlīgi ietekmēt situāciju Eiropas Savienībā kopumā. Paldies! Marija Arēna ir ēnu referente, bet es saprotu, ka kolēģis šodien uzstāsies viņas vietā kolēģe Agnes Jongērijusa. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Jā, Marija Arēna ir mūsu referente, bet viņa ir cita vieta, tādēļ gribēju atvainoties viņas vietām, viņai nācās doties uz Atēnām. Gribēju gan viņas, gan savā vārdā pateikties referentam par tik labi sagatavotu ziņojumu. Ja mēs iepazīsimies ar trim uh, priekšlikuma pamatprincipiem, privātās un darba dzīves saskaņošana, cīņa pret nabadzību, sevišķi pret sieviešu nabadzību un cīņa pret dažādiem stereotipiem, runājot par to, kāds ir um, loma sadalījums tradicionāli starp vīriešiem un sievietēm. Ja mēs pieminam šos trīs pamatprincipus, mums ir jāstrādā vaigas viedros, arī konstruktīvi visā sarunu vešanas laikā, jo priekšlikumi ir eh, jāuzlabo tādā veidā, lai visi šie trīs pamatprincipi tiktu ievēroti. Tas mums ir ļoti svarīgi. Augstu vērtēju tos eh, referenta grozījumus, kas runā par um, to, ka šīs, šīs atvaļinājuma tiesības nav pārnesamas uz citām personām. Tiek runāts arī par aprūpētāju iespējām. Uh, um, ņemt bērnu kopšanas atvaļinājumu. Komisijas priekšlikumā tiek runāts arī par atlīdzību, kas ir vienlīdzīga slimības atvaļinājuma laikā saņemtajai slimības naudai, bet tas zināmā mērā varētu nākt par ļaunu tiem, kas ņem šo bērnu kopšanas atvaļinājumiem Ir dalība valstis, kur uh, tiek uh, tas izmaksāts 60-70% apmērā no algas, piemēram, Beļģijā un Vācijā. Citur tie ir tikai vispār 20-30%, piemēram, Slovākijā. Tas rada negodīgu konkurenci starp dažādām sistēmām, kas ir spēkā dalību valstīs. Ja šeit ir tāda um, atsauce uz uh, slimības atvaļinājumu, tas arī īstenībā var radīt tādu nelabvēlīgu nokrāsu runājot par eh, vecākiem kopumā. It kā mm, tas, ka jums ir bērns, eh, ja jūs esat vecāki, tas nozīmē arī zināmā mērā kaut kādu kaiti. Runājot par šiem konkrētiem jautājumiem, uzskatu, ka varētu atbalstīt referenta priekšlikumus, jo Dēvids Kaza piedāvā šo atlīdzību vecākiem un aprūpētājiem izmaksāt balstoties uz uh, vidējo atalgojumu līmeni valstī. Referents piedāvā 75% runājot par atalgojumu. Mēs uzskatām gan, ka ir jāceļ latiņu vēl augstāk, nedaudz augstāk, SD grupa tomēr piekrīt arī tehniskajai pieejai, mēģinot šo jautājumu atrisināt, un esmu pārliecināta, ka mēs varēsim vienoties ar referentu. Ja runājam par valstīm atsevišķi, mēs nevaram piekrist referentam runājot par vecāku atvaļinājumu Protams, mēs vēlamies mudināt arī tēvus ņemt eh, šo atvaļinājumu, un tam ir jābūt apmaksātam. Bet to nevar sasaukt, to nevar um, saskaņot ar slimības uh, atvaļinājuma maksu. Ja Piemēram, tēvi Slovākijā ņemot bērnu kopšanas atvaļinājumu saņems tikai 20% no savas vidējās algas. Tas patiešām ir nepieņēmami. Mēs vēlamies, lai ņemot vecāku atvaļinājumu cilvēki varētu saņemt arī normālu pabalstu. Marija Arēna iesniegs vismaz divus grozījumus. Viens attiecas uz bērnu kopšanas atvaļinājumu, lai tas būtu obligāti, tas uh, ir arī, tas nozīmēs vienkāršošanu, tas nozīmēs to, ka jau no agrīna vecuma bērni tiks uh, labāk audzināti un arī tēvi tiks aktīvāk iesaistīsies ģimenes pienākumu veikšanā. Tas ļaus arī cīnīties pret negatīvajiem stereotipiem, ko es agrāk jau pieminēju savā runā. Otrām kārtām otrs grozījums attieksies uz priekšlikuma aptvērumu, jo ir tas jātiecina uz visiem cilvēkiem, arī uz pašnodarbinātiem un tiem, kas strādā individuālos uzņēmumos. Trešām kārtām Marija Arēna vēlas atbalstīt uh, neregresijas klauzulu, runājot par tām valstīm, kur ir augstāki sociālajie standarti. Mēs nevaram atsaukties uz zemākajiem standartiem. Jādomā arī par tādiem elastīgiem darba līgumiem, jāpievēršas tādiem pasākumiem, kas garantēs eh, darba ņēmēju vajadzību ievērošanu. Mums ir jāatrod arī labs līdzsvars starp darba ņēmēju un darba devēju interesēm. Galvenais mērķis, protams, būs garantēt uh, tiesības uh, darba ņēmējiem arī tad, ja ir tādi netipiskāki, netipiskākas darba stundas, tā pašā laikā neapdraudot normālu uzņēmumu darbību. Visbeidzot. Es uzskatu, ka tas ir mūsu kopīgais mērķis panākt pēc iespējas labāku likumdošanu Eiropas līmenī. Mēs nerunājam tikai par likumdošanas priekšlikumu. Šī direktīva arī uh, mēģina ieskandināt tādas sociālākas un eh, līdztiesīgākas Eiropas uh, sākumu. Uh, ko atbalsta visi progresīvie Eiropas spēki. Es ceru, ka mans kaimiņš, kas man te sēž blakus, referenta kungs, atbalsta šādu pieeju. Paldies! Vai Ribero kundze kādu pārstāv? Jūs nu pat lūdzat vārdu. Mākītārs kundze, es jūs neredzēju, es atvainos, jums vārds. Uh, Es eh, slēpos aiz Ribeiro kundzes. Labi. Paldies priekšādātājs kundze, ka tomēr mani pamanījāt. Mūsu kolēģi ir ēnu referente, Krasnīckas kundze, viņa šodien nevarēja ierasties, bet viņa ir atsūtījusi man savus piezīmes, un es labprāt jūs ar tām iepazīstināšu. Uh, Kolēģi teica, ka uzmanīgi iepazīstoties ar referenta priekšlikumiem, viņa ar gandarījumu uh, var teikt, ka uh, ir vienas prāts ar referentu par uh, to, kā uzlabot šo komisijas priekšlikumu. Viņa vēlējās pateikties arī referentam FEM komitejā, kas piedāvā tādu labu atbildi uz mūsu lūgumiem. Komisijas priekšlikums ir atbalsta vērts, eh, tas ir sagatavots īstajā brīdī. Jānas grozījumos tiks runāts par eh, sekojošiem pārbaudījumiem un uh, eh, saržģījumiem. Pirmām kārtām, ja mēs runājam par bērnu aprūpas centriem, par bērnu dārziem, tiem ir jābūt pieejamiem, jo tas ir ārkārtīgi svarīgs aspekts, runājot par tādu politiku, kas ir draudzīga ģimenēm, ņemot vērā arī to, ka sievietes aizvien biežāk izvēlas izvēlas strādāt pēc bērniņa piedzimšanas. Protams, tas ir ģimenes ziņā, vai to darīt vai nē. Tas ir katra indivīda personīgais lēmums. Tas arī ietekmē uzņēmē darbību Eiropā. Referents to savos grozījumos ir arī ņēmis vērā. Protams, mikro uzņēmumiem un MVU nav tik vienkārši to visu garantēt. Uh, Es saprotu, ka ne visi to atbalstīs, bet tādas elastīgas darba stundas un atipiski darba līgumi varētu arī uzņēmumus ietekmēt nelabvēlīgā veidā. Ziņojuma pēdējā redakcijā tas būtu jāņem vērā. Jana arī apzinās Eh, ka īpaši sarežģītos apstākļos eh, ir, ir tie vecāki, kam ir bērni ar invaliditāti. Tādēļ eh, varētu paaugstināt arī šo minimālo vecumu, balstoties uz vecāku prasībām. Jāna uzskata, ka tas, šis ziņojums ir labs pamats, lai turpinātu diskusijas un vienotos par kompromisu. Uh, Jāna piedāvātu eh, paaugstināt minimālo vecumu bērniem ar um, īpašām vajadzībām līdz 12 gadiem. Mēs pieminām arī te bērnus ar um, invaliditāti un īpašām aprūpas vajadzībām. Jāna tāpat vēlētos uh, vairāk uzmanības pievērst aprūpētāju īpašai situācijai un ir gatava arī sagatavot priekšlikumus, kas to ņem vērā. Piemēram, runājot par neformāliem aprūpētājiem. Katrā ziņā uh, Jana ir pateicīga Deividam par šo ziņojumu un uh, ar nepacietību gaida turpmāko sadarbību. Ja es drīkstu, es arī gribētu kaut ko pateikt no apvienotās karalists perspektīvas, jo tā ir atšķirīga. Ja ir iespējas ņemt šādu atvaļinājumu arī aprūpētājiem, ir uh, jāpiebilst, ka Apvienotajā karalistē ir jau ļoti laba likumdošana spēkā, kas attiecas uz vecāku atvaļinājumu, eh, māmiņu atvaļinājumu un citiem aspektiem. Tādēļ esmu noraizējusies, ka šis priekšlikums varētu iejaukties eh, un arī grozīt jau tādas uh, izstrādātas tiesības, kas pastāv dalību valstīs šajā jomā. Pašreiz apvienotajā karalistē aprūpētāji e, nevar ņemt apmaksātu atvaļinājumu, ja viņi kopi kādu bērnu aprūpē to, bet mums ir jau attiecīgi likumdošana, kas garantē šo cilvēku tiesības. Mēs vēlamies, lai šī priekšlikuma mērķi tiktu sasniegti, bet lai tajā pašā laikā netiktu vājināti jau dalību valstīs esošā likumdošana. Paldies, tagad Vēbers kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Ar jūsu laipnu atļauju pateikšos referentam par tik labu pieeju, un es domāju, ka parlamenta vairākums to atbalsta. Ja mēs vēlamies gūt panākumus, uh, pieņemot šo direktīvu līdz uh, sasaukuma beigām, mums ir šī pieeja jāatbalsta. Uzskatu, ka padomas viedoklis ļoti lielā mērā atšķirs no mūsu paustā. Kolēģi, Runājot par privātās un darba dzīves uh, līdzsvaru, protams, uh, mēs nevaram aizmirst arī bērnu kopšanas atvaļinājumu. Mēģināsim panākt pēc iespējas vairāk. ir labi nevis atsaukties uh, uz um, slimības atvaļinājumu kā standartu pabalstiem, bet gan uz uh, saņemto darbu algu. 75% ir tāds labs piedāvājums, bet principā uh, Uh, tēvi, ja viņam bērnu kopšanas atvaļinājumu vēlētos saņemt 80% no vidējās darba algas, bet es uzskatu, ka par to mēs vēl varam vēst sarunas. Esmu pārsteigta, ka tajās daudzajās sēdēs um, ar kolēģiem, kurās piedalījos, daudzi izteicās tā, it kā grūtniecība būtu kaut kas tāds ļoti īss. Nē, grūtniecība parasti noris 9 mēnešus, un cilvēki var tad arī sagatavoties dzīvei pēc tās. Un ja cilvēks, eh, ja sieviete ieņem bērniņu, parasti viņi ir informēti par to, ka tas ir noticis. Tādēļ arī mātes var jau laicīgi informēt darba devēju par to vai topošās mātes. Tādēļ var, protams, apspriesties ar darba devēju par vislabāko piemērotāko režīmu, lai arī neciestu uzņēmums. Es eh, katrā ziņā atbalstu arī tādas eh, elastīgas eh, vienošanās par darba stundām. Mums ir jādomā par darba tirgus nākotnī, par jaunām darba laiku formām, un tādēļ dialogs starp darba ņēmēju un darba devēju šajā kontekstā ir ļoti svarīgs. Es eh, domāju, ka es eh, šeit iekļaušu arī grozījumus par to, lai direktīva attiektos uz eh, visa veida darbiniekiem, arī pašnodarbinātajiem. Ja mēs runājam par šo atvaļinājumu, vai tas ir jāuzskata par obligātu, es negribu būt pārāk ambicioza šajā jomā. Protams, mēs te kaut ko varam panākt, bet Nezinu, vai tā ir laba doma to eh, padarīt par obligātu raksturu pasākumu. Vai mēs te runājam par 12 eh, gadu vecumu robežu noteikšanu bērniem ar invaliditāti, vai tie būs 10 gadi? Uzskatu par to varam vest sarunas, un, protams, tas attiecas arī uz bērnkopšanas atvaļinājuma ilgumu. Esmu dzirdējis, ka padomē par to tiek lausts daudz šķēpu. Viņi vēlas to ierobežot, cik vien nu, tas ir iespējams. Mums Empla komitejā ir jābūt, jāpiešķir tāds spēcīgs mandāts mūsu referentam eh, sarunu laikā, jo ja tā nebūs, tad mums aizstāvēt savas pozīcijas būs ļoti grūti. Tad turēsim īkšķus, lai mums tas izdodas. Paldies! Paldies! Goe vārdā! Taņa Gonzāles Peņas, lūdzu. Presidentā, bueno, quiero agradecer en primer lugar. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlējos sirsnīgi pateikties. Uh, referentam par veikto darbu, par sniegtajiem skaidrojumiem. Es vēlētos atgriezties pie trim punktiem, kas, manuprāt, ir uh, pamatoti uh, Kazas kunga ziņojumā. Tad par, uh, pirmkārt par aprūpas infrastruktūru, tā pietrūkst uh, komisijas priekšlikumā jo šis e, elements ir ļoti nozīmīgs, lai varētu nodrošināt patiesu līdztiesību darba tirgu. Turklāt e, ir jātīsta vairāk e, publiskais piedāvājums šai jomā. Otrakārt, vecāku atvaļinājuma uh, pārvietošana, ja tā varētu teikt. Tas ir ļoti svarīgs, lai varētu nodrošināt līdztiesību uh, darba tirgu. Tālāk, uh, uh, kāda daļa no bruto algas tiek izmaksāta vecāku atvaļinājumu laikā un nevajadzētu šeit atsaukties uz slimības atvaļinājumu, jo šeit ir atšķirības starp dalību valstīm. Mums ir jāgarantē noteikts procents atlīdzības. Tas būtu taisnīgāk. Atsevišķos punktos mūsu prāta referents būtu varējis iet tālāk un prasīt vairāk. Un šeit pieci punkti. Pirmkārt, šis algas procents. Jūs runājat par 75% bruto algas. Mūsu prāt tas ir par maz, jo Visi dati liecina par to, ka atalgojums ir, protams, atkarīgs arī no tā, eh, cik daudz eh, tēvu izvēlas šādu vecāku atvaļinājumu. Un ja būtu simtprocentīgs atalgojums nodrošināts, tad gan eh, tēvi, gan mātes varētu izmantot vecāku atvaļinājumu. Tālāk paternitātes atvaļinājumā, manuprāt, ir jābūt obligātam. ja Eiropas Savienības tiesa, nē, es atvainojos, Eiropas Savienības līgumā ir par eh, atzītu vienlīdzību starp vīriešiem un sievietēm, tad mums ir jāiet līdz galam, tad attiecībā uz bērnu dzimšanu vai adopciju šeit arī ir jābūt vienlīdzības zīmē. Tāpat es uh, neesmu konstatējis, ka būtu iesniegts kāds grozījums par uh, darbinieku tiesību pārkāpumiem. Darba devēji nevar atteikt uh, darba devēja pieprasījumu pēc šāda atvaļinājuma. Tas nav pieļaujams. Mēs eh, daudz runājam par maziem vidējiem uzņēmumiem, mikro uzņēmumiem. Protams, saprotam bažas, kas uh, tiek paustas, bet komisijas uh, izstrādātais uh, ietekmes novērtējums liecina par to, ka vidējā un ilgtermiņā tas nāks par labu uzņēmumu izaugsmei, un arī uzņēmumi jau saulēcīgi var plānot, uh, Uh, bērna kopšanas atvaļinājumu piešķiršanu un uh, atbilstošu rīcību arī vecāku atvaļinājumu gadījumā. Tālāk uh, par vienturējiem vecākiem vai arī gadījumiem, ja ir piedzimuši vairāk kā viens bērns. Varētu arī šeit runāt par uh, aprūpētājiem, tuviniekiem, otrās pakāpes radiniekiem. Manuprāt, būtu kļūdaini šo tekstu skatīt atsevišķi no maternitātes atvaļinājuma. Ir jābūt uh, Uh, pilnīgai vienlīdzībai starp maternitātes un paternitātes atvaļinājumiem, un pie šiem uh, jautājumiem jāstrādā kopā un paralēli. Mums ir jādara, mēs darīsim visu iespējamo, lai panāktu uzlabojumus šajā ziņojumā sarunu procesā un lai uh, rezultāts būtu visiem pieņemams. Paldies, tagad vārds Miroslavam Mitrofānovam, kurš pārstāv zaļos. Paldies priekšsēdētāji. Pirmkārt, es vēlētos pateikties referentam Kasaskungam par viņa centieniem uzlabot uh, dokumentu, ko saņēmām no komisijas. Kā jūs zināt, Tatjana Ždanoka, mana kolēģe, bijusī mūsu komitejas locekle, Eh, daudz ir strādājusi pie šā dokumenta, kad viņa eh, bija ziņotāja, tas ir referente par um, eh, darba un privātās dzīves saskaņošanu. Un mums varbūt vairāk vajadzētu uzsvērt mikro uzņēmumu un MVU lomu. Uh, un problēmas, ar ko tie saskaras. Bet es uh, skatītos uz šo jautājumu no citas perspektīvas. Prioritāte ir darba ņēmēju un viņu ģimeņu tiesības. Un uh, tāpat ir jādomā par maternitātes uh, atvaļinājumu direktīvas pārskatīšanu. Mums tiešām pietrūksta uh, Eh, šo elementu minētajos dokumentos. Īpaša uzmanība būtu jāpievērš arī tam, eh, kādā eh, mērā ir nodrošināta atlīdzība šo atvaļinājumu ņēmējiem. Atva atlīdzībai ir jābūt vismaz tādai pašai, kā darba ņēmējs saņemtu darba nespējas gadījumā. Mm, nu, ka tomēr tāpat laikā šī atlīdzība ir atšķirīga dažādās dalību valstīs, un dažās dalību valstīs pat uh, ir um, 40% apmērā tikai, un tas ir nepietiekams. Un uh, mēs tādēļ ierosinātu, lai pilnībā tiktu apmaksāts atvaļinājums jau eh, komisijas priekšlikumā ir iekļauti eh, minimālie standarti paternitātes atvaļinājumam. Bet, kā jau es minēju iepriekš, mēs ierosinātu pilnību, pilnīgu uh, samaksu par šiem atvaļinājumiem un paaugstinātu bērna vecumu šādam atvaļinājumam līdz 20 gadiem un nevaram pieļaut, ka tas tiek pazemināts līdz desmit gadiem. Mums ir bijušas jau dažādas konsultācijas ar asociācijām un uh, esam dzirdējuši bažas par uh, bērna vecumu. Katrā ziņā šī attīstība ir pozitīva. Uh, atvaļinājuma sadalīšana uh, mazākās daļās vairāku gadu uh, garumā eh, nāks par labu gan darba devējiem, gan darba ņēmējiem. Vēl vienu problēmu mēs saskatām šai tekstā, un eh, par to mēs runāsim savos eh, grozījumos, proti nav ņemti vērā vientuļie vecāku komisijas sākotnējā tekstā, bet ir nepieciešams atsevišķi regulējums arī par šī vecāka atvaļinājuma Uh, nododamību, tālāk nodošanu. Šī mēs uzskatām, ka piecis, piecas dienas nav tas, ko varētu saukt par aprūpētāju atvaļinājumu, un mēs aicinām šāda veida atvaļinājumu garumu palielināt. Paldies. E FTD pārstāva Aura, Laura Agēja neatrod zālē, neviens viņu arī neaizvieto. ENF, Žoela Malēna arī e, neatrodas šai zālē. Tas nozīmē, ka tagad dosim vārdu citiem deputātiem, kuri lūguši vārdu. Vispirms Kozas kungs. Paldies par iespēju izteikties. Vēlētos uh, sirsnīgi arī pateikties par sagatavoto ziņojumu priekšlikumu. Tas ir izcils dokuments. Mēs uh, uzskatām, ka šeit ir tiešām uh, ļoti uh, daudz darīts, lai uh, uzlabotu iespēju saskaņot privāto darba dzīvi. Un uh, komisijas uh, priekšlikumā ir uh, runa par ģimenes politiku, bet šis jautājums atrodas dalību valstu kompetencē un tādēļ jādomā vienmēr par subsidiaritāti un samērības principu. Kā jau iepriekš norādīts, tāpat es arī uh, pievienojos bažām, kas tika paustas par MVU un mikro uzņēmumiem. To situāciju, kā šis uh, priekšlikums palielinās slogus šādiem uzņēmumiem. Es uh, atzinīgi vērtēju to, ka uh, referents koncentrējas uz šo aspektu. Tāpat svarīgi, lai šī sistēma būtu elastīga. Mēs nevēlamies, lai uh, cilvēkiem būtu jāizvēlas starp ģimeni vai darbu. Ir jādomā par elastības iespējām un uh, jāmēģina rast risinājumu. Tiešām uh, būtu žēl, ja uh, samazinātos ģimeņu uh, skaits uh, šādu lēmumu rezultātā Eiropā. Ir jāņem vērā gūtā pozitīvā pieredze dalību valstīs, kas piešķir lielu finansiālu atbalstu uh, ģimenes atvaļinājumiem, tēvu atvaļinājumiem, bet nevienmēr visi to izmanto. Piemēram, Igaunija ir simtprocentīga atlīdzība paredzēta un pusotru gadu liels ilgs uh, atvaļinājums. Uh, citās valstīs ir desmit procenti. Un ir jāpadomā arī, kādēļ ir tik lielas atšķirības - 10%, 100% atlīdzība. Un jāmeklē, kā radīt jaunus stimulus. Un tālāk par Ungārijā īstenoto ģimenes politiku. Mūsu valstī par to notiek uh, aktīvas diskusijas ir, uh, protams, labi, ja vecāki var palikt ilgāku laiku mājās un rūpēties par bērniem, bet viņi nedrīkst zaudēt finansiālu atbalstu šādā gadījumā. Uh, Un arī būtu jāņem uh, vērā Ungārijas pieredze šajā jomā ne jau tādēļ, ka es esmu pats no Ungārijas, bet arī Igaunijas uh, sistēma man šķiet ļoti pievilcīga, ka vecāki var palikt mājās pusotru gadu un saņem finansiālu atbalstu. Tāpat bērna aprūpes pabalsts ir ļoti uh, svarīgs. Un tāpat ir iespēja atgriezties darbā pēc sešu mēnešu atvaļinājuma, bet ir jānodrošina arī finansiāls atbalsts vienlaicīgi, lai vecāki varētu atgriezties sākotā darbā. Es uh, uzskatu, ka pašreiz šis uh, pabalsts nav pietiekami liels, tāpat jā, uzlabo iespējas uh, nodrošināt bērnu aprūpi, pieskatīšanu, uh, un uh, referentām vajadzētu vairāk runāt par šiem jautājumiem. Esmu paredzējis sagatavot arī atbilstošus grozījumus, un ja šādu sistēmu izveidotu, tā nodrošinātu lielu atbalstu ģimenēm. Tāpat. Uh, arī tika runāts par to, kā jāsniedz atbalsts uh, vecākiem, kam ir bērni ar invaliditāti. Un Ungārijā šādiem vecākiem ir paredzēts uh, garāks atvaļinājums. Uh, un, uh, ja bērniem ir nepieciešama uh, pastiprināta aprūpe, uh, un uh, es tiešām vēlreiz vēlējos pateikties referentam par paveikto darbu. Paldies, tagad vārds ir Bēro kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms vēlējos pateikties Kazas kungam par ļoti labi paveikto darbu. Un tiešām viņam izdevās panākt līdzsvaru. Protams, ir arī izskanējis kritis, izskanējis kritika. Uh, bet eh, mūsuprāt ir svarīgi tiešām eh, rast pareizu līdzsvaru šajā jautājumā un jau šajā sasaukumā pilsoņi no mums to gaida. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka mēs esam eh, pilsoņu vēlēti pārstāvji, un tas nozīmē, ka mums ir jādara kaut kas cits nekā padomēji. Tā kā ģimenes uh, pienākumi ir jāpilda arī pēc bērna piedzimšanas, ir uh, kopīgi jāaudzina bērns, abiem vecākiem ir uh, dalīta atbildība. Mums ir jādomā arī par uh, visiem citiem dzīves posmiem, kuros ģimenēm ir nepieciešams atbalsts varbūt arī slimības uh, gadījumi. Nu, ir liels atšķirības, vai bērnam ir vienkārši gripa, vai uh, bērnam ir uh, vēzis un viņš ārstēs slimnīcā, vai arī, teiksim, ja ir jāaprūpē kāds cits ģimenes loceklis, kam uh, ir vēzis, vai arī uh, vec gados veci ģimenes locekļi, ņemot vērā to, ka sabiedrība noveco, arvien vairāk būs jānodrošina aprūpe gados veciem sabiedrības locekļiem. Un šo priekšlikumu nevar reducēt tikai uz bērniem un bērnu aprūpi. Nē, mums šis priekšlikums ir jāpaplašina un jārunā par uh, to, kā saskaņot pri ģimenes un darba dzīvi plašākā kontekstā. Un tāpat jādomā par dzimumu līdztiesību, lai ne tikai sievietes būtu atbildīgas par aprūpēšanu. Eriks kungam vārds. Jā, ganz herzlichen dank. Jā, paldies. Apsveicu Davidu Kāzu problēma ir tāda, ka vecākiem līdzsvars eh, starp darbu un privāto dzīvi šeit pat īsti ziņojumā netiek eh, apskatīts. Līdzsvars starp ko īsti? Apzīmēt eh, vecāku ieguldījumu kā atvaļinājumu, tas vispār ir apvainojums. Būt par vecāku nozīmē pilnīgi savādāku nebūšanu darbā. Tas nav tas pats, kas esot eh, slimam nebūt darbā. Tas nenozīmē, respektīvi, tas nozīmē, ka nevar strādāt pilns lodzi, bet tikai daļai un dzīves eh, beigu daļā iztrūkstošu pensiju, jo eh, būšana par vecāku netiek atzīta par darbu. Tas ir darba laiks, kamēr tas netiek atzīts, ka būt par vecāku nozīmē strādāt. Līdzīgi kā aprūpēt bērnu invalīdu vai strādāt ar bērniem um, kādā no iestādēm, nu tad nekāds līdzsvars nebūs iespējams, kamēr tas netiks atzīts. Līdz ar to vecāku laiks uh, ir jāklasificē, kā kas 27 dalību valstīs Eiropas Savienībā ņemsim eh, pielīdzināmas eh, amatus, kā darbu bērnu namā vai bērnu aprūpas iestādēs. Tātad, ja mēs vēlamies radīt īstu līdzsvaru, mums mūsu finanšu un nodokļu sistēmas ir jāizmanto, lai paskatītos, kādas priekšrocības ir uh, palikt bez bērniem. Tas ir labākais variants gan attiecībā uz nodokļiem, gan uz pensijas apmēru. Līdz ar to mēs šeit neradam nekādu vienlīdzību. Šeit nevar runāt ne par kādiem īstiem līdzsvariem. Vienlīdzība no nodokļu eh, aspekta starp eh, vecākiem un tiem, kuriem nav bērnu, un kamēr tas netiek nodrošināts, nekāds līdzsvars nebūs. Kamēr, eh, tad, kad runājam par bērnu vajadzībām, jārunā arī ir par to, ka ir atšķirīgas attīstības fāzes bērniem. Un psihologi iesaka, ka pirmos divus dzīves gadus bērnam ir jāpavada ar vecākiem. No nu, 3. līdz 6. gadam ir nākamā fāze, pēc tam no 7. līdz 12. Nu, ir jāņem vērā bērnu attīstība. Un pēc tam mums arī vajadzētu orientēt savus eh, modeļus attiecībā uz to, cik lielā mērā ir nepieciešams arī finansiālais atbalsts vecākiem šajā laikā. Ja mēs dos, domāsim šādā virzienā, tikai tad mēs varam nonākt pie taisnīguma Un tad mēs nebūsim vairāk situācijā, ka vecākiem ir jācieš no mazākas pensijas. Neatkarīgi no tā, vai to dara māte vai tēvs, kurš eh, pie, aprūpē bērnus. Katrā ziņā mātē, protams, ir daudz svarīgāka loma pirmajos mēnešos, bet pēc tam no konkrēta brīža eh, arī tēvi var būt tie, kas pilnībā uzņemas rūpes par bērnu. Paldies! Paldies, tālāk, Hočkungs! Paldies, priekšsēdētāji. Manuprāt, tas ir ļoti labi, ka Eiropas parlaments un mūsu komiteja un Kazas kungs cenšas bagātināt uh, tos dokumentus, kurus izstrādājas Eiropas komisija. Šis temats gal galā ir ļoti svarīgs un arī ļoti sarežģīts. Ilgtermiņā mums ir dilema. Un jautājums ir, vai tiešām ir iespējams līdzsvarot kaut ko tādu, ko ir pārāk grūti līdzsvarot, bet tas tomēr ir nepieciešams. Respektīvi, vai jums ir iespējams eh, sekot savai profesionālai karjerai un vienlaicīgi arī rakst piepildījumu savā privātajā dzīvē, vai šāds līdzsvars reāli sasniedzams. Vai šis nosaukums eh, darba un privātās dzīves līdzsvars nozīmē to, ka mēs eh, vienādi sadalām laiku, ko pavadām darbā un to, ko pavadām mājās. Paskroties pasaulē, mēs redzam, ka šīs līdzsvars ir tāds dinamisks, mainīgs. Reti, kad ir runa par 50-50 dalījumu. Šis, šī dinamika ļoti atšķirīga. Runājot par privāto ģimenes dzīvi un profesionālo dzīvi, ir e, daudz svarīgu aspektu, kas ir jāņem vērā. Paskatoties uz situāciju Eiropā, 60% no absolventiem ir sievietes. Paskatoties, cik daudz no viņām kļūst profesionāli aktīvas, par 12% mazāk. Ir labi, ka mums ir šis teksts, ir labi, ka mēs parlamentā esam to uzlabojuši, tomēr mums ir arī jāapzinas sekojušais – Mums ir pašiem sev jāuzdod jautājums. Vai šī Eiropas direktīva padalī, padarīs cilvēkus laimīgākus viņu profesionālajā dzīvē, privātajā dzīvē? Katrai nācijai, katrai valstī ir jāparūpējas par konkrētām pamatvērtībām, kurām tiešā veidā būtu jāveicina vienlīdzība. Bet es runāju par pamat funkcijām, par pamat lietām, piemēram, piekļuvī eh, bērnu aprūpēji. Atbalsts darbā uzņēmējiem, piemēram, ar īpašām atbalsta programmām tiem, kuri ir slimības atvaļinājums vai bērnu kopšanas atvaļinājums. Bet šeit ir jādomā arī par bērniem invalidīdiem, par viņu aprūpi, par eh, vecvecākiem vai Vai kāds var būt laimīgs savā profesionālajā dzīvē, ja viņi vienlaicīgi nespēja nodrošināt aprūpu saviem vecākiem? Vai mēs vēlamies piespiest eh, tēvu palikt mājās ar bērnu, ja šis ir laiks, kad bērns ir jābaro ar krūti, un loģiskāk būtu, ja māte paliktu mājās? Vēlos norādīt arī uz piemēru Polijā. Mums ir speciāla programma, kas eh, saucas 500, plus, Tas nozīmē, ka 500 polijas zlotu papildus tiek maksāti vecākiem, kuriem ir divi bērni. Un ir arī piemaksā bērnu aprūpei. Mēs vēlamies panākt, lai bērnu aprūpes vietas būtu bez maksas. Mēs cenšamies atbalstīt ja jaunus vecākus, kas meklē savu pirmo māju vietu. Tā kā mēs cenšamies atrast veidus, kā līdzsvarot profesionālo un privāto dzīvi, bet šeit man jāsaka, ka neskatoties uz mūsu pozitīvo gribu, diez vai mēs spēsim panākt šo līdzsvaru ar Eiropas direktīvas palīdzību. Bet varbūt mēs varētu censties vismaz radīt eh, pareizos apstākļus, lai cilvēki varētu atrast eh, apmierinātību un gandarījumu profesionālajiem privātajā dzīvē. Paldies, Pimenta Lopes kungs. Obrigado, senhora prezident. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos pateikties arī referentam par eh, ļoti lielo darbu, kas ieguldīts šajā dokumentā un visā diskusija apspriešanas procesā. Ideja tāda, ka galu galā mēs nonāksim pie direktīvas. Un pirmā piezīme, kas man ir sakāma, ir tāda, ka līdzinējais process respektīvi komisijas dokuments, kā tas tika uzņemts un tā tālāk, ir atzīmējams kā pozitīvs, un mm, mēs zinām arī, kāda ir situācija padomē. Šeit parlamentā mums ir atšķirīga nostāja, dažāda, bet secinājums varam izdarīt šādus. Pirmkārt, vienprātība Eiropas Savienībā ir iespējama tikai tad, kad tiek īstenots praktiski tikai un vienīgi neoliberāls politikas, bet daudz grūtāk ir atrast vienprātību par šādiem jautājumiem, kas šeit ir apskatīti. Un to mēs arī atceramies no diskusijām par maternitātes eh, direktīvu. Tikko ir runa par sociālām politikām, par politikām, kas stiprina sociālās tiesnības, vienprātību atrast ir daudz grūtāk. Es tiešām ceru, ka es kļūdos. Es tiešām no sirds ceru, ka mēs varēsim doties pareizajā virzienā kopā un uzlabot apstākļus Eiropas Savienībā šajā jautājumā. Bet atšķirība viedokļos ir diezgan būtiska. Tas ir skaidrs šobrīd, un tā tas ir bijis īstenībā vienmēr. Es vēlos arī uzsvērt to, ka mums ir jānodrošina, ka jebkurā direktīvā, kur pieņemam šajā, šādā jautājumā, būtu paredzēts garantijas, lai nenotiktu nekāda tiesību mazināšana attiecībā uz tām tiesībām, kas jau pastāv šajā jomā. Man ir piemērs no savas valsts, no Portugāles. Ja šie priekšlikumi tiktu īstenoti, Portugālē. Tas nozīmētu, ka tiktu samazināts eh, tās tiesības, kas jau šobrīd ir saskaņā ar Portugāles likumdošanu. Pirmkārt jau eh, eh, šie laika periodi, kas ir paredzēti. Tiem ir jābūt garākiem. Es, tur, es runāju gan par, par maternitātes, gan paternitātes, eh, gan eh, bērnu kopšanas atrunājumu. Pirmkārt, ir jāņem vērā bērna vajadzības, mātes vajadzības un arī eh, ģimenes vajadzības daudz plašāk. Līdz ar to, manuprāt, ir nepieciešams balstīties uz starptautisko iestāžu rekomendācijām. Šeit vajadzētu atcerēties Pasaules veselības organizācijas rekomendācijas. Uh, pirmajos eh, sešos mēnešos eh, viņi iesaka eh, barošanu ar krūti, un pie tā arī mums vajadzētu pieturēties. Mums ir jāņem vērā šis aspekts, nosakot maternitātes atvaļinājumu ilgumu. Tālāk runājot par vecāku atvaļinājumu. Mums ir jānodrošina, lai eh, tas būtu pārnesams, lai pats eh, pāris, pati ģimene varētu izlēmt, kurš no vecākiem to izņem. Un, eh, protams, ka ir sarežģīti izdarīt šādu lēmumu, ja netiek simtprocentīgi saglabāts algas līmenis. Šeit man jāpievienojas tiem, kas izteica kritiku par šo punktu Un tas eh, tā tā karikatūra principā veidojās, ka, ka maternitāte netiek pat eh, slimības eh, atvinājumam pielīdzināt. Šeit ir jāmaksā 100% no algas, jo jebkas cits sanāk kā sankcijas pret vecākiem. Mēs zinām, ka vidēji Eiropas Savienībā sievietes par 16-17% Eh, pelna mazāk nekā vīrieši. Un šeit mēs paredzam, ka nebūs 100% algas līmeņa saglabāšana. Ta, tas būs viennozīmīgs ieņēmumu zudums jebkuram pārim. Kas nenotiktu, respektīvi no tā varētu izvairīties, ja mēs saglabātu 100% līmenī ieņēmumus. Tas varētu arī veicināt to, ka vīrieši būtu gatavi Eh, izmantot šo atvaļinājumu. Portugālē vecāku atvaļinājums ir pārnesams. Un mums līdz ar to ir augstākā vīriešu līdzdalība. Un kāds mums ir noteiktais eh, līmenis 100% atalgojuma saglabāšana. Un šo atvaļinājumu nevajadzētu sadalīt pa laikiem 10, 12 gadu garumā, bet tam būtu jāsako uzreiz pēc bērna dzimšanas. Jo savādāk tas nav īsti ve tāds vecāka atvaļinājums, tad tas tiek jaukts kopā ar kaut ko citu, kas uh, nozīmē palīdzēt ģimenei, bet tas ir kaut kas cits. Portugāles likumdošanā tas mums arī ir atrunāts. Tur ir runa par 30 dienām gadā, ko jūs varat izmantot, lai eh, aprūpētu ģimenes locekļi jebkurā vecumā. Un to nevajadzētu jau kopā ar eh, paternitātes, maternitātes vai ģimenes atvaļinājumiem ir runāts arī par infrastruktūru, kas nepieciešama, lai nodrošinātu atbalstu ģimenēm. Šeit ir nepieciešams arī publiskās investīcijas e, tīklos, e, kas arī dot rezultātus. Ir jābūt arī publiski pieejamai aprūpei, un tai jābūt ir bezmaksai. Tam nevajadzētu radīt papildu finanšu slogu ģimenēm. Un noslēgumā e, darba tirgus jautājumi. Mēs jau runājam par elastīgumu šajā pēcpusdienā. Mēs tik tiešām iebilstam pret to, ka elastība tiek izmantot šādā veidā, lai atrastu līdzsvaru starp privāto dzīvi un e, darba, ja profesionālo dzīvi. Uh, Tā vietā mums vajadzētu nodrošināt to, ka darba laiks tiek pielāgots ģimenes vajadzībām, atkarībā no tā, kāds ir ģimenes vajadzības. Tas nevienmēr nozīmē samazināt darba laiku, bet nevajadzētu to šādā veidā sadalīt vai izplest pa visu nedēļu. ne, nevajag to pasniegt tā, ka maternitāte ir kā problēma darba devējiem. Tas ir vienkārši pārsteidzoši. Mums ir 8% bezdarba līmenis, mums ir fiksēta laika darba līgumi, kas ļauj uzņēmumiem aizpildīt eh, īslaicīgas vakances un vienlaicīgi ļaut e, uzņēmumu darbiniekiem parūpēties par savu ģimeni. Pie tam uzņēmējiem ir e, sešu mēnešu laika sagatavoties jebkādai probūtnei. Nav jau tā, ka e, grūtniecība iestājas viens dienas laikā un uzreiz kļūst par tādu, kur ir nepieciešams atvaļinājums. Tas nenotiek viens dienas laikā. Ir daudz mēneši, lai uzņēmums varētu sagatavoties darbinieces prombūtnei. Uh, lai varētu atrast eh, pietiekamu aizvietojumu, pietiekamu labu aizvietojumu darbiniekam. Mums ir nepieciešams sociālās aizsardzības eh, eh, pietiekams līmenis, pirmkārt jau sievietēm nodrošināt tiesību aizsardzību, bet arī vīriešiem. Katrā ziņā mums ir jāiedrošina cilvēkus izmantot tās tiesības, kas viņiem pienākas. Uh, Vēlreiz vēlos vērst komite, komitejas uzmanību uz to, ka nepietiek ar eh, tiesību normu noteikšanu. Jā, pietrūkst mehānismi to īstenošanai un uzraudzības sistēma, kas nodrošinātu, ka tiesības arī ir izmantojams. Jo savādāk tas ir uz papīra un tas tikai paliks uz papīra. Portugālē, diemžēl, un domāju, ka arī citur tas tā ir, mēs redzam, ka pieaug to gadījumu skaits, uh, kad vīrieši un arī sievietes nevar pilnībā izmantot savas likumā paredzētās tiesības, jo savādāk zaudēs darbu. Paldies! You, Marianne Paldies, Marijāna Hārkina! Thank you, Chair. And first of all... Paldies, priekšsēdētāji! Vēlos arī sākt ar pateicību Davidam Kāzam par izvēlēto pieeju šai darbā. Uh, Es piekrītu, ka mums ir nepieciešama pienācīga samaksa par eh, vecāku atvaļinājumu. Un visi pētījumi parāda, ka galvenais iemesls, kāpēc tēvi neizmanto šo atvaļinājumu, ir tādēļ, ka viņiem netiek saglabāts atalgojums pietiekamā līmenī. Un ja mēs nopietni cenšamies iedrošināt eh, vīriešus izmantot eh, šo iespēju, tad tas ir jāpārskata. Uh, elastīgi darba apstākļi. Nu, šeit ir grūti atrast e, līdzsvaru. Mūsu sociālistu kolēģi sacīja, ka ir jāatrod šis līdzsvars, vienlaicīgi neapdraudot uzņēmumu darbību. Manuprāt, tas ir mazliet par tālu jau. Uzņēmumiem, protams, ir jābūt konkurētspējīgiem un rentabliem, bet lieliem uzņēmumiem ir daudz vieglāk uh, Eh, nodrošinām šo elastīgumu. To mēs redzam savās valstīs. Lielajos uzņēmumos ir iespēja elastīgi strādāt. Daudz uzņēmumu jau to ir ieviesuši, bet daudz grūtāk, ko tādu īstenot, ir maziem vidējiem uzņēmējiem un mikro uzņēmējiem. Cerams, ka mēs nonāksim pie līdzsvara arī šajā jautājumā. Adams Kosa eh, runāja par to, ka ir jāpaturprātā arī nacionāla likumdošana. Arī kolēģis no Portugāles tikko runāja par to, ka nekam šajā direktīvā eh, nevajadzētu mazināt tos standarts, kas jau ir spēkā un daudzi no mums atceras spilgti to, kas notika ar maternitātes direktīvu. Un pēdējais, eh, ko mēs vēlamies, būtu, ka kaut kas līdzīgs notiek ar šo priešlikumu. Tad paturot prātā visas šīs atrunas, es atgādinu, ka ir, protams, jāskatās uz nacionālu likumdošanu un apvienotāju karalistē mums, piemēram, ir aprūpētājiem atvaļinājums īrijā. 80% no aprūpes Eiropā nu, ir neformālā aprūpe, to nodrošina ģimenes locekļi. 75% no tā savukārt eh, to veids sievietes. Tātad, ja mēs nodzīvosim gana ilgi, tad lielākie, eh, lielākā daļa no mums būs vai nu aprūpē, vai nu arī tie, kas nodrošina aprūpi. Tā kā tas ir visas sabiedrības jautājums, un šādā kontekstā es teiktu, ka Eiropas likumdošana ir tiešām nepieciešamība, lai palīdzētu aprūpas nodrošinā. Es, es dzirdēju, ka ko, daži kolēģi saka, ka Eiropas likumdošana šajā jautājumā nav e, nepieciešama, bet es tām absolūti nepiekrītu. Es nezinu, vai mums izdosies ar šo ziņojumu, bet uz, uzskatu, ka ir svarīgi saprast, ka finanšu atbalsts vien nav pietiekams. Mums nepieciešams arī piek, nodrošināt piekļuvi kvalitatīvai bērnu aprūpei un kvalitatīvai ilgtermiņa aprūpei, lai varētu nodrošināt īstu profesionālās un privātās dzīves līdzsvaru, jo ja šādas sistēmas nav, tad piecas dienas gadā cilvēkiem, protams, ka tas ir svarīgi, un man prieks, ka mēs esam šādu principu ieviesuši, bet mums jāskatās arī tālāk jāskatās, ko mēs varam panākt. Un es piekrītu attiecībā uz eh, bērna eh, vecuma ierobežojumu un īpašiem apstākļiem. Nu, tur ir jāpaskatās. Es nedomāju, ka būs viegli to izdarīt, bet mums ir nepieciešams par to diskutēt. Un to, to arī norādīja vairāk kolēģi. Jautājums par pensijām tad, kad cilvēki ņem atvaļinājumu, lai īstenot aprūpi, viņi zaudē daļu no algas, e, neveic iemaksas, un līdz ar to 20, 30 gadus vēlāk, tā rezultātā viņa pensijas var būt mazākas. Nezinu, vai to var atrisināt šeit, varbūt vismaz apsvērumu punktā kādā pieminēt, bet mums ir jācenšas nodrošināt, ka mūsdienās e, aprūpētāji nekļūtu par nabadzīgiem iedzīvotājiem, galvenokārt jau tas skar sievietes. Man prieks, eh, ka šis eh, dokuments ir nonācis mūsu priekšā, paldies referentam un eh, sagaidu arī auglīgu diskusiju turpmāk. Paldies, Šoidrovs kundze tālāk. Uh, thank you very much. Um... Paldies. Pirmkārt, gribēju pateikties mūsu referentam par priekšlikumiem. Tie ir labi pārdomāti. Referents ņem vērā māšu, tēvu, bērnu intereses, protams, arī darba devēju intereses. Es varu atbalstīt vairumu no viņa izteiktiem priekšlikumiem. Tiek runāts par to, ka ir jābūt labām bērnu aprūpas iestādēm, Tas patiešām ir svarīgi. Jādomā arī par attiecīgiem ienākumiem, atbilstošiem ienākumiem, lai ienākumi patiešām būtu atbilstoši, nevajag pielīdzināt tos uh, slimības uh, pabalstam. Ja runājam par maternitātes pabalstu, uh, tam ir jābūt adekvātam. Paternitātes uh, pabalstam ir uh, jābūt pielīdzinātam uh, bruto algai. Jānosaka arī minimums 75% no bruto algas uh, kā minimālais līmenis man šķiet tomēr nedaudz par augstu. Es piedāvāšu alternatīvas. Gribētu piemetināt, ka referents domā arī par to, kā ņemt labāk lērā MVU intereses. Dalību valstīm ir jāatstāja arī zinām rīcības brīvība, eh, neļaujot pārāk eh, palielināt slogu uz MVU pleciem. Referents piedāvā bērnu minimālo vecumu, maksimālo vecumu līdz 10 gadiem, referents piedāvā to paaugstināt līdz 12 gadiem. Manuprāt, mēs varam vēl vairāk pazemināt par 10 gadiem. 8 gadi man šķiet pietiekami labs vecums, lai panāktu direktīvā noteiktos mērķus ir jādomā arī par citiem jautājumiem. Es iesniegšu dažus grozījumus. Ja mēs runājam par radiniekiem un aprūpētājiem, kā to definēt, dalību valstīm ir eh, jābūt eh, pietiekamiem stimuliem, lai aprūpētāji varētu uzņemties atbildību par vairākiem radiniekiem. Ja mēs runājam par um, to, ka nevar pārnest uh, šīs um, atvaļinājuma tiesības, tas ir pamatojami. Ir jābūt lielākai elastībai. Es šo nepārnešanas periodu gribētu noteikt uz īsāku laiku. Dalība valsts varētu piedāvāt arī papildus atvaļinājumu dienas tādiem vecākiem, kas uzņems kopīgu atbildību. Tas ir mazāk ierobežojošs pasākums. Tas uh, Vācijā jau ir tāds pasākums, kas ir sev pierādījis praksē. Es iesniegšu dažus grozījumus, ceru, varēsim sagatavot veiksmīgu priekšlikumu, lai varētu arī vienoties ar padomi un komisiju. Paldies! Paldies, Kazas kungs! Vai, jā, labi, vēl pavaicāšu, vai kāds no komisijas vēlētos izteikties? Lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji! Mēs vēlētos atbalstīt referenta priekšlikumu. Mēs uzskatām, ka iespēja tēviem ņemt uh, šo paternitātes atvaļinājumu ir uh, laba doma, domājot arī par uh, attiecīgu pabalstu. tika paustas bažas par subsidiaritātes principu ievērošanu, bet ir jau arī priekšlikums attiecībā uz privātās un profesionālās dzīves līdzsvaru. Mums ir jādomā par Eiropas Savienības rīcību šajā jomā, eh, katrā ziņā ievērot eh, subsidiaritātes principu, ja mēs runājam par pabalsta līmeni. Komisijas prāta kopēja līmeņa ieviešana uzlabotu šī uh, priekšlikuma skaidrību, uzsvēršu. Mēs uh, neatbalstām uh, tā ieviešanu nacionāla likumdošanā. Protams, ir arī jādomā par eh, strādnieka darba ņēmēja definīciju, bet jaunas īstenībā dalība valstīm pašām ir jābūt eh, izvēles brīvībai, kā to definēt. Mēs negribam palielināt pārpratumu iespējamai, bet tā tad eh, ir jādomā par labāku juridisko noteiktību. Paldies! Paldies! Un tagad lūdzu Kāzas kungam vārds. Paldies, priekšsēdētājs kundze, paldies kolēģiem. Ar lielu gandarījumu konstatēju, ka ēnu referenti, kolēģi ar mani ir vienas prātis par lielāko ziņojumu, par lielāko direktīvas daļu. Tādēļ ar nepacietību gaidu mūsu turpmāko sadarbību. Mums, protams, ir jāsaglabā ambīcija latiņa pietiekami augstu jābūt arī realistiskiem. Esmu visnotaļ pārliecināts, ka īstajā brīdī mēs būsim uh, saliedēti savās nostājās. Tika runāts par uh, to, ka ir jāatvēl arī īpaši vieta šajā likumdošanā vecākiem, kam ir bērnu rīpšām vajadzībām. Mēģināsim to darīt, mēģināšu darīt, ko lietas labā. Ja runājam par apvienoto karalisti un tajā spēkā esošo likumdošanu, gribēju pateikt kolēģei, ka dalība valstis, kurās jau ir labāki apstākļi vecākiem, tām nevajag, protams, savu likumdošanu tajā pacelto latiņu likt uz leju. Ja mēs runājam par maternitātes atvaļinājumu, par šo likumdošanu, mēs, kas toreiz ciet neveiksmi, mēs nevēlamies, lai kas tāds atkārtotos. Būsim realistiski noskaņoti, ceram, cerēsim ka nākamajā uh, sasaukumā tiks pieņemta maternitātes direktīva. Sāksim savu darbu ar kaut ko tādu, ko ir iespējams realizēt. Un arī padomē mūs gaida noteikti tādas lielas ķildas, tādēļ nepārspīlēsim piedāvājot jaunas domas, jaunas priekšlikumus eh, šajā direktīvā. Grozīsim to tā, lai tā būtu pietiekami līdzsvarot. Mēs, protams, pilnīgi visas problēmas uz šīs planētas pat ne dalību valstīs neatrisināsim. Mēģināsim um, izkristalizēt kaut kādus minimālos standārtus. Tas būs sākuma punkts, bet tāds sākuma punkts, kas ļaus uzlabot likumdošanu arī nākotnē, it sevišķi domājot par maternitātes atvaļinājumu direktīvu. Paldies! Paldies, paldies kolēģiem, kas piedalījās šajās interesantajās diskusijās. Mums grozījumi ir jāiesniedz līdz 13. aprīļa pusdienas laikam. Emplu komitejā balsosim 11. jūlijā un tad lēšu, ka plenāra sēdē balsojums varētu notikt rudenī pēc vasaras atvaļinājumiem. Tas vēl ir jāatrunā. Tagad uh, varam ķerties pie pēdējās šīs dienas darba kārtības punkta - sociālu un uz solidaritāti balstītu uzņēmumu statūti. Tas ir Bekara kunga ziņojums. Patiešām uh, esmu ļoti uh, dzīvi iespaidot, ka tik daudz kolēģi joprojām atrodas zālē. Beker kungs, lūdzu. Jā, paldies, paldies priekšstādātājs kungs, paldies arī visiem pārējiem, kas ir atvēlējuši laiku, lai mani ieklausītos. Pateicos arī ēnu referentiem par konstruktīvo sadarbību. Gribēju pateikties arī jūrī komitejas referentam. Gribēju pateikties arī parlamenta izpētes dienestam par izcili sagatavoto pētījumu. Sociālā uzņēmēja darbība ir ļoti svarīgs Eiropas tautsaimniecības balsts. 2008. gada krīze, protams, ienesa savus korekcijas ekonomikas izaugsmē. Sociālajās uh, uzņēmumi nodarbina 10% no visiem darba ņēmējiem Eiropā un no krīzes sākuma ir pieņēmuši darbā vēl papildus 1,8 miljonus darbinieku. Sociālā uzņēmēja darbība nozīmē arī uh, netika izdevīgos apstākļos dzīvojošu labāku sociālu integrāciju. Un ekonomiskā izaugsme un sociālā integrācija tātad nav pretrunā viena ar otru. Es domāju, ka šis uzņēmē darbības veids ir labs instruments, kā padarīt eh, tautsaimniecību vēl uh, sociālāku, runājot par sociālo tirgus ekonomiku. Tādēļ mēs vēlamies radīt sociālo uzņēmumu statūtus. Mēs runājam par dažādu veidu uzņēmumiem, piemēram, sarkano krustu, par kooperatīviem, par fondiem. Šī uzņēmē darbības forma kļūst aizvien nozīmīgāk, jo tā mm, ir pievilcīga ļoti eh, daudziem jauniešiem. Jaunieši, kas vēlas eh, kaut ko darīt, kas vēlas strādāt tādā sociālā un ekoloģiskā vidē mums ir jārunā arī par uzņēmumu pēļņu. Sociālie uzņēmumi pārsvarā reinvestē savus ieņēmumus pēļņu, lai varētu labāk sasniegt sociālos mērķus. Sociālie uzņēmumi, protams, mūsuprāt, varētu arī uh, kaut kā pierādīt, kā viņi ir uh, sasnieguši šos sociālos mērķus tirgus ekonomikas ietvaros. Ir jāapzinās, ka sociālie uzņēmumi arī sasniedz taustāms rezultātus. Ja mēs mēģinām aplūkot šo uzņēmumu kategoriju, es gribētu jums Eh, pastāstīt kādu piemēru. Ir, piemēram, tāds eh, labdarības jomā strādājošs eh, hotelis, viesnīca un arī gastronomijas uzņēmums. Šie uh, uzņēmumi pieņem darbā cilvēkus, kas ļoti ilgi ir bijuši bezdarbnieki. Tas ir pat tiešām liels sociālais ieguldījums, mēģinot palīdzēt šiem cilvēkiem izkļūt no šiem bezcerīgiem apstākļiem. Uh, arī, piemēram, uh, televizoru darbnīcas, uh, velosipēdu darbnīcas, kas uh, nav varbūt tik ļoti ar tādu sociālo raksturu, kas uzreiz būtu atpazīstams, bet šīs darbnīcas pieņem, piemēram, darbā bijušos cietumniekus, palīdzot viņiem reintegrēties sabiedrībā. Tas arī nozīmē, ka valstīm ir jāizmaksā mazāk sociālo pabalstu, jo šie cilvēki tā tad neņem naudu no valsts kases kā bezdarba pabalstu saņēmēji. Un ja šie cilvēki var būt aktīvi, var ietiegrēties darba tirgū, tas ir arī ļoti svarīgi viņiem. Ir arī, piemēram, diagnostikas centri, kur var diagnosticēt uh, krūtsvēzi, un izmeklēšanu veica neredzīgi cilvēki, tātad šo palpāciju, krūšu palpāciju. Es, eh, protams, šeit pat nevaru pieminēt visus veselības aprūpes, aprūpes, bērnu aprūpes uzņēmumus. Ir ļoti daudz uzņēmumu, kas eh, izpilda šādus sociālus mērķus. Mēs arī pieprasām, lai šie uzņēmumi tiktu atbalstīti gan dalību valstīs, gan reģionālā līmenī, lai Eiropas Savienība arī sniegtu savu ieguldījumu to atbalstam. Ir kāds priekšlikums, par kuru gan vēl nav panākt vienprātība, bet gribēju eh, jūs ar to iepazīstināt proti ieviest certifikācijas sistēmu sociālajiem uzņēmumiem, lai šie uzņēmumi varētu izmantot tādu sociālu marķējumu. Kādēļ tas būtu noderīgi? Tādā veidā privāti investori var būt labāku, labāk eh, būt informēti par šo uzņēmumu darbību. Protams, investors nevienmēr var izkontrolēt, vai uzņēmums ir pamatoti eh, dēvēts par sociālu vai nē. Ja mēs vēlamies labāk piesaistīt šos investorus, tad viņiem ir jābūt eh, labāk informētiem par uzņēmumu profilu, jo ir daudzi, kas vēlas šos līdzekļus ieguldīt tādā atbildīgā veidā, zinot, ko uzņēmums ir darījis sabiedrības labā. Visbeidzot, ļoti lakoniski lūkšu Grozījums iesniegt līdz 9. aprīļa 17.00. Paldies! Thank you, Mr. Becker. Then I'll give the floor to... Uh, Paldies! Pavla kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Gribēju atvainoties Javiera Lopesa vārdā. Viņš nevarēja ierasties, viņam ir jāpiedalās arotbiedrību sēdē ģentē. Viņš, kā SD grupas ēnu referents, gribēja pateikties Bekar kungam par šo atzinumu. Paldies uh, abiem līdzreferentiem no jūrī un emplu komitejām par to, ka mm, vairākā gada garumā tika strādāts pie šīs uh, likumdošanas pašiniciatīvas priekšlikuma. Uh, uh, referenti pareizi ir izvēlējušies uh, to pamatu, ko izmantoja ziņojuma tapšanā EPRS veikto pētījumu. Pētījumā tiek runāts par uh, sertifikāciju, par tādu marķējumu sistēmu produktiem un pakalpojumiem, ko piedāvā šie uzņēmumi, kas ir ievērojuši sociālos un solidaritātes standartus, ņemot vērā uh, arī likumdošanu dalību valstīs. Uzņēmumi varētu to izmantot brīvprātīgā veidā, ja visi kritēriji ir sasniegti. Empel referents eh, piedāvā šādu marķējumu izveidošanu, eh, piedāvājot gan līdz minimumam samazināt eh, izmaksas, ko tāda sistēma varētu radīt uzņēmumiem. Mēs piekrītam. Empel komitejas referenta priekšlikumiem, bet uzskatām, ka vajadzētu te integrēt vairākus grozījumus lai varētu uh, izstrādāt patiesu Eiropas satvaru attiecībā uz sertifikātu sistēmu. Tas palīdzētu arī uh, veicināt uzņēmumu izaugsmi un godīgā konkurence vienotajā tirgū uzņēmumi, kas nedomā tikai par savu peļņu un ir ar patiesu sociālo dimensiju, ir pelnījuši Eh, izmantot šādu marķējumu. Tādēļ ir jāizceļ šādi sociāli un solidāri uzņēmumi Eiropas Savienībā. Tas eh, tiem varētu arī atvieglot piedalīšanos konkursos un valsts pasūtījuma procedūrā. Atminēsimies arī stratēģiju 2020, kas ir vēltīta ekonomiskajai izaugsmē cīņā pret nabadzību un vērsta uz sociālo iekļautību. Mēs uzskatām, ka pateicoties mūsu grozījumiem, referenta centieni būs vēl vērtīgāk, un mēs gribam izstrādāt arī politiskos ieteikumus, lai uzlabotu šī sektora darbību Eiropā. Paldies! Paldies, tagad došu vārdu Makintājas kundzei, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmām kārtām gribēju atteikt, pateikties Jānis vārdā un lūgt viņu aizbildināt, jo uh, viņa nevarēšana ierasties. Viņa ir mūsu grupas ēnu referente. Viņa gribēja pateikties uh, referentam par šo priekšlikumu un arī par to, ka viņš bija gatavs vienmēr ieklausīties arī visos ēnu referentos darba gaitā. Sociālo uzņēmumu atbalsts bez šaubām ir ļoti laba iniciatīva. Sociālie mērķi kopā ar uzņēmēju darbības virzienu, protams, ir ļoti laba kombinācija, ņemot vērā vietējo uh, kopienu vajadzības Eiropas Savienībā. Arī darba intensīvās nozarēs šī sociāla dimensija ir ļoti svarīga, lai varētu garantēt izaugsmu un nodarbinātību. Jāna vēlas, lai piedāvātais marķējums neradītu ierobežojumus un lieku slogu uzņēmumiem referents pats runā par to, ka visas tās formulācijas, kas nepieciešams marķējuma iegūšanai, ir uh, um, jāierobežo pēc iespējas lielākā mērā. Jā, tiek runāts par publiskiem līgumiem, arī tur ir jāatrunā sociālo uzņēmumu status. Mēs gan nevēlamies radīt negodīgas apstākļus uh, un arī negodīgu konkurenci, tā teikt, parastiem normāliem uzņēmumiem, kam nav šī sociālā marķējuma. Protams, ne visās dalību valstīs šī sociālā uzņēmēja darbība tiek uh, likta tik augstu uz piedestāla, ja ne to paturēs prātā, strādājot pie saviem grozījumiem. Ja es pati no sevis drīkstu kaut ko piemetināt, teikšu, ir ļoti jauki redzēt, ka Hainz Bekers atkal strādā pie sociālo uzņēmumu statūtiem. Varētu teikt, ka viņš ir čempions šajā jomā, jo mēs jau pie tā esam sadarbojušies iepriekš. Es arī pati ļoti lepojos ar to, ka esmu uzņēmuma direktore apvienotajā karalistē. Mēs uz, sadarbojamies ar sociāliem uzņēmumiem, lai uh, arī savā ražošanas procesā. Sociāliem uzņēmumiem ir arī ļoti vērtīgi sadarboties ar uzņēmumiem, kas tādi nav, lai ieguvējs un tādas bagātinātākas būtu abas puses. Jā, e, marķējums ir laba doma, lai cilvēki pērkot šo uzņēmumu ražotos e, produktus varētu apzināties, ka viņi arī izdara kaut ko labu savā veidā. Es atbalstīšu šo priekšlikumu. Paldies! Paldies, tagad Hārkins kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies referentam par labi paveiktu darbu. Piekrītu viņam un visiem runātājiem bez izņēmuma pieminot šo labvēlīgo sociālo nospiedumu, ko atstāja ekonomikā šāda veida uzņēmumi. Referents ļoti pamatoti piedāvā sociālo marķējumu. Tie, kas šeit jau strādā kādu brīdi, atcerēsies komisijas priekšlikumu 2008. gadā kā arī 2012. gada priekšlikumu par statūtiem Eiropas fondiem. Jāsaka, ka tie, šie priešlikumi savulaik netika pieņemti, jo tie nebaudīja pietiekam lielu atbalstu. Es domāju, ka priekšlikums ir ļoti labs, jo referents ir bijis gana rafinēts, lai nepiedāvātu līdzīgu šādu ES likumdošanas formu šajā kontekstā. Mēs lūdzām lai piekļuve valsts pasūtījumam būtu vienkāršāk, tāpat kā pi finansējuma pieejamība. Uzskatu, ka šis sociālais marķējums ir laba doma tam, ir uh, jābūt uh, redzamam, tam ir jābūt atrunātam likumdošanā, un es domāju, ka ar tā palīdzību arī būtu vieglāk piekļūt uh, konkursu procedūrām. Šimanskas kundze runā par to, ka, protams, mēs nedrīkstam tādā veidā negodīgi attiekties pret citiem uzņēmumiem, kas nav sociāli, bet um, jau spēkā esošajā likumdošanā šādi marķējumi un piekļuve tirgiem ir atrunāti. Visā visumā gribēju pateikt, ka piekrītu referentam, runājot arī par ES finansēm izmantošanu Un ceru, ka grozījums skaits nebūs pārāk liels. Paldies! Thank you, Madam Šoidrova. Paldies, Šoidrovs kundze. Lūdzu, liels paldies. Manuprāt, Bekera kunga ziņojums var būt ļoti noderīgs Eiropas ietvarā jo tiešām ir uh, jāatbalsta šādas iniciatīvas. Es piekrītu arī, uh, ka ir nepieciešama certifikācija, lai uh, nodrošinātu lielāku caurskatāmību. Tas būtu liederīgi. Šajam um, priekšlikumam būtu jādod uh, elastības iespējas dalību valstīm. Uh, mums būs eh, šis ietvars, varētu sniegt atbalstu iniciatīvām dalību valstīm. Es piekrītu, ka atbalsts ir nepieciešams. Vai Klēna kungs vēl ir zālē no DJ Grow? Vai jūs vēlaties kaut ko piebilst? Paldies! Uh, par uh, šīm debatēm. Vispirms gribēju jums atgādināt, ka sociāla uzņēmuma attīstība ir ieņem nozīmīgu vietu komisijas dienas kārtībā. Mēs jau vairākus gadus strādājam pie uh, arī finansiāla un juridiska atbalsta mehānisma izstrādes uh, sociālai uzņēmēji darbībai. Piemēram, 2013. gadā tika veikts pētījums, lai uh, noskaidrotu sociālo uh, uzņēmēja darbību, tās izplatību ēst dalību valstīs. Uh, sociālās uzņēmēja darbības iniciatīvas ietvaros un saskaņā šo kartēšanu mēs vēlējāmies arī izcelt nacionālās marķēšanas sistēmas. Šobrīd mēs aktualizējam šo ziņojumu un aktualizētais ziņojums būs pieejams šā gada beigās vai nākamā gada sākumā. Runājot par finansējumu, pilnībā piekrīt, ka mums ir jāturpina uh, sociālo uzņēmējumu finansējums, izmantojot struktūru fondus un sociālo investīciju fondu, tāpat piesaistot privātos uh, finansētājus arī reģionālā līmenī. Ir jāatbalsta Eiropas uh, marķējuma izstrādi, bet ir jārespektē tradīcijas un dažādās pieejas, kādas pastāv dalību valstīs. Lai veiksmīgi darbotos, jebkurš marķējums ir jāizveido uh, sadarbībā ar iesaistītajām pusēm gan reģionos, gan dalību valstīs. Tādēļ mēs uzskatām, uh, ka tieši iesaistītās puses vislabāk apzinās, ar kādiem izaicinājumiem saskaras sociālie uzņēmumi un tāpat arī spēja iestāties par nepieciešamām pārmaiņām. Paldies! Paldies par šiem komentāriem. Referenta kungs, vai jūs vēlaties ko teikt? Vēlējos vēlreiz pateikties kolēģiem. Uh, Uh, vēl iesniedzot grozījums vēl vairāk uzlabot šo atzinumu. Tāpat pateicos uh, Makintārs kundzei, Harkins kundzei un uh, Agilārs kundzei par ierosinājumiem. Un tāpat mani priec arī komisijas uh, pārstāvja teiktais. Es uh, biju ziņo referents par uh, sociālās uzņēmējdarbības iniciatīvu, toreiz vēl komisāra Barņē laikā. Un uh, ir uh, labi, ka šis situācija tiek izvērtēta un ziņojums ir kā nu, tāds pamatakmens turpmākam darbam. Lielas paldies! Paldies, Bekerkungs, grozījumu. Iesniegšanas termiņš ir 9. aprīlis, pulksten 17. Un 17. maijā ir paredzēta pieņemšana mūsu komitejā un atbildīgajā jūrī komitejā uh, ziņām pieņemšana paredzēta 20. jūnijā. Paldies visiem, kas palika līdz Uh, reālām sēdes beigām. Tas nozīmē, ka tagad sēde tiešām ir beigusies. It was an interesting debate uh, to the very end.